debatēs balsosim trešdien 12. Es gribētu informēt deputātus, ka nākamā sēde notiks rīt. 11. martā no 8.30 līdz 14. un no 15.23. Darba kārtība ir publicēta un pieejama Eiropas parlamenta mājaslapā. Noslēdzām šī vakara sēdi ar labnakti.